5. Par A apsvērumu par, pret, atturas, noraidīts. 6. Par, pret, atturas, pieņemts. 7. Par, pret, atturas, pieņemts. 8. Par, pret, atturas, pieņemts. 9. Par, pret, atturas, pieņemts. 10 par, pret, atturas, nu pieņemts 11 par, pret, atturas, pieņemts 12 um, apsvērums uh, B divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Um, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Um,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 noraidīts. 25 par, pret, atturas, noraidīts. 1 par, pret, atturas, pieņemts. 2 par, pret, atturas, pieņemts. 3 par, pret, atturas, pieņemts. 4 par, pret, atturas, pieņemts Es neredzēju. Pārbaudīsim elektroniski. Par 17B atsauci 17B 4. Sākam, beidzam balsot. 24 nē, 20 jā, noraidīts. 4 atturējušies. Tagad eh, Regi eh, komitejas atzinums. Regi 4 par, pret, atturas pieņemts. Regi 6 par, pret, atturas pieņemts. Mums vēl ir trīs 7, 8, 9. Varam balsot kopīgi. Visi piekrīt labi. Par? Pret? Atturas pieņemts. Un tagad mums ir Intā komitejas atzinums pirmais par pret atturas pieņemts. ITRE komitejas atzinums ITRE 3 un 4 balsojam blokā, ja piekrīt par, pret, atturas, pieņemts. Tagad ierosinu arī šeit balsot uh, blokā par uh, visiem uh, palikušiem grozījumiem 6, 8, 10, 11, 12, 15, nē, tad atsevišķi 6 par, pret, atturas, pieņemts. 8 par, pret, atturas, pieņemts. 10 par, pret, atturas, pieņemts. 11 par, pret, atturas, pieņemts. 3, 12 par, pret, atturas, pieņemts. 3, 15 par, pret, atturas, pieņemts. 3, 17 par, pret, atturas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 Nē, mēs turpinām ar 24. Itrei 24 par. Pret. Atturas pieņemts. Un tagad uh, ga galīgais balsojums. Uh, elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 44 uh, balsis par, 0 pret, 6 atturējušies. Apsveicam Ungorjanu kungu. Viņa ziņojums ir pieņemts ar lielu vairākumu. Un tagad sākam balsot par Gālera kunga ziņojumu. Ilgtspējīga Eiropas Savienības politika tāliem ziemeļiem. Sākam ar pirmo kompromisu. Par un pret atturas pieņemts.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 pret atturas un pieņemts. 48 par pret atturas pieņemts. Grozējums 50 par pret atturas pieņemts. 51 par pret atturas pieņemts. 52 par pret atturas pieņemts pieņemts 53 eh, par, pret, atturas, pieņemts 54 nu, nu, par, pret, atturas, pieņemts 4. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Turpinām ar 60. grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. 61 par, pret, atturas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 69 par, pret, atturas, noraidīts. 70 par, pret, atturas, noraidīts. 71 par, pret, atturas, pieņemts. 5. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 76 eh, par, pret, atturas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 81 līdz 84 eh, identiski grozījumi par, pret, atturas, pieņemts. 82 par, pret, atturas, noraidīts. Mutiskais grozījuma priekšlikums 1 par, pret, atturas, pieņemts. 83 par, pret, atturas, noraidīts. Septītais kompromiss par, pret pret atturas pieņemts. Nākamais grozējums 87 par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Turpinām ar 93 par pret atturas noraidīts. Astotais kompromiss pret atturas pieņemts. Turpinām ar 100, nē, 99, 99. Savienojam, savietojums ar 8. kompromisu par pret atturas. Es teiktu noraidīts. 102. 99. jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Un beidzam balsot. 25 pret 25, tā tad noraidīts. Bet knapi. 102 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 103 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 104 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Devītais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 111 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 112 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Nesmu pārliecināts. Pārbaudām elektroniski. 112. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 jā, 91 nē. Pieņemts. 113 par. Pret. Atturas. Noreidīts. 114 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 115 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 116 par. Pret atturas, noraidīts 117 par, pret. Tas nebija viennozīmīgi. Pārbaudīsim elektroniski 117. sākam balsot. A, nē, ba paceļot roku. Nu, domāju, beidzam balsot. 13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 tas arī nebija viennozīmīgi. Es neredzēju, man šķiet noraidīts, bet mm, nezinu, 192 sākam balsot elektroniski. Un beidzam balsot. Jā. Tā tad 43 balsis pareizi, 8 par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 atturas noraidīts. Mutiskais grozējums divi par pret atturas pieņemts. 128 ar uh, mutisko grozējumu 3 um, par pret atturas pieņemts. 129 par pret atturas pieņemts. 130 par pret atturas pieņemts. 131 par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 141 par pret atturas noraidīts. 142 par. 142 par. Pret. Man šķiet noraidīts. Visi piekrīt. 142 pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Ja priekšsēdētājs īsti nezina, nu tad um, visiem ir šaubas. Beidzam balsot. Divu balsu vairākumu pieņemts. 27 pret 25 balsīm. Tātad 142 pieņemts. Turpinām ar 143 par pret atturas. Noraidīts. 144 par pret atturas. Pieņemts.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 ar mutisko grozījumu 4, ko iesniedzis referents par. Pret. Atturas. Pieņemts. 164 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Mutiskais grozījums 5 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 165 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 166 par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 atturas pieņem 172 par pret atturas pieņem 173 par pret atturas pieņem 174 par pret atturas pieņems apsvērumi A 14 grozījums par pret atturas pieņemts 15 par pret atturas pieņemts 16 par pret atturas pieņemts 17 par pret atturas noraidīts 18 par pret atturas pieņemts 19 par pret atturas noraidīts 20. ir atsaukts 21. par pret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 pret, atturas, noraidīts 28 par, pret, atturas, noraidīts 29 par, pret, atturas, pieņemts 30 par, pret, atturas, pieņemts 32 par, pret, atturas, noraidīts 33 par, pret, atturas,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 atturas pieņemts. 8. Es eh, teiktu 8, 9, 10 balsojumu blokā. Visi piekrīt par, pret, atturas pieņemts. 11 par, pret, atturas pieņemts. 12 par, pret, atturas noraidīts. 13 par, pret pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par visu ziņojumu, balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Vienprātīgi. Nav nevienas balss pret, 46 balsis pār, 7 atturējušies. Apsveicam referentu. Un te tiešām ar um, pārliecinošu vairākumu. Galera kungs uzvarējis. Atvainojiet, neliela apsprieda ar sekretariātu. Bene, possiamo procedere allora. Turpināsim balsojumu. Tagad balsosim par ES un Lībijas pamatlīgumu. 25. grozījums tika atcelts, tagad mutiskais grozījums, ko iesniegus pati referenti. Kas par, pret, atturas, pieņemts. 26. par, pret, atturas pieņemts. Mutiskais grozījums numur 2 par pret atturas pieņemts. 28. par pret atturas pieņemts. Kompromis numur 1 par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. Noraidīts. 32. par pret pārbaudīsim. Nobalsosim elektroniski par 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par, 26 pret. Noraidīts. 32. Kas par? Kāds vēlas izteikties? Priekšsēdētāji es balsoju par. Nu, es neesmu vēl īsti pacēlies, es nu, <laughs> piecēlies, es eh, nospiedu nepareizo pogu savā balsošanas ierīcē. Tātad es balsoju par. Labi. Bet eh, šis eh, grozījums nav pieņemts. Varbūt kāds šo kolēģi varētu uztienāt ar kafiju, lai viņš beidzot pamostas. Tā. 32. Kurš par 32. par? Pret atturas noraidīts. Tālāk, mutiskais grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. 34. par? Pret atturas pieņemts. 35. par? Pret atturas noraidīts. 36. par? 36. par? pret atturas pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas noraidīts. 39. par pret 39. Labi, nobalsojam elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 39. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 30 par 21 pret. Viens kolēģis atturējās. Pieņemts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts. 46. par pret atturas pieņemts. 47. par pret. Nobalsosim elektroniski par 47. To kolēģi nebija īsti pārliecināti, kāds ir balsojums. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, noraidīts tikai ar viens balss pārsvaru. 48. par, pret, atturas. 48. Nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 26 pret 27. Noraidīts tikai ar viens balss pārsvaru. Labi, tagad 49. Kas par? Pret. Noraidīts 50. Jūs vēlties pārbaudīt balsojumu par 49. Labi, pārbaudīsim, nobalsojam elektroniski par 49. Sākam balsot. 49. <laughs> Chiusa la votazione. 49. Beidzam balsot. 24 par, 28 pret, noraidīts. 50. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 51. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Jūs neesat īsti pārliecināti. Labi, nobalsosim elektroniski par 51. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 par, 25 pret. Pieņemts. 52. Kas par pret? Atturas 52. Nobalsojam elektroni. Sākam balsot. Sākam balsot. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 26 par, 24 pret, pieņemts. 53 par. Pret. Atturas pieņemts. 55 par. Pret. Atturas noraidīts. 58 par. 55. To mēs pieņēmām, saka priekšsēdētājs. Par 56. jābalso. 56. par, pret, atturas, noraidīts. 57. kas par, pret, atturas, noraidīts. 58. par, pret, atturas, noraidīts. 59. par, pret, atturas noraidīts. 60. par pret atturas noraidīts. 61. ir atsaukts. Tagad par 4. kompromisu. Kas par pret atturas pieņemts. 10. grozījums par pret atturas noraidīts. 11. par pret atturas noraidīts atturas šķiet, ka noraidīts. Nesam īsti pārliecināti. Nobalsosim par to elektroniski. 11. grozījums elektroniskais balsojums atvērts. Sull'emendamento 11. Chiusa la... Beidzam balsot. 23 pār, 29 pret noraidīts. 12. kas par pret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 Nāsam īsti pārliecināti. Nobalsosim elektroniski par 17. Sākam balsot. Aperta la votazione sull'emendamento 17. Chiusa la votazione. Beidzam balsot par 17. 26 par, 25 pret. Pieņems tikai ar viens balss pārsvaru. 18 par. Pret. Man šķiet, ka tomēr noraidīts, bet uh, nobalsosim elektroniski par 18. Drošības labad. Aperta la votazione. Sākam balsot. Vai visi kolēģi ir paspējuši nobalsot? Beidzam balsot. 25 par, 27 pret, noraidīts. 19 par, pret, Šķiet, eh, atkal nav skaidrs, eh, kāds ir balsojuma iznākums. Nobalsosim elektroniski par 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 kolēģi bija par, 29 pret, noraidīts. 20. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 21, 22 par. Pret. Atturas. Pieņemti. 23. par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 pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par visu ieteikumu projektu grozītā kārtībā. Sākam balsot un daram to elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. La votazione con un... Beidzam balsot. Nu, bija viens no kolēģiem, kam uh, vajadzēja kafijas teicam iedzert, bet tomēr visi ir nobalsojuši veiksmīgi. 52 kolēģi nobalsoja par, neviens nebija pret. Nu, īstenībā pat uh, tāds paties triumfs mūsu referentam. 52 par un neviena nebija, neviens nebija pret. Tagad būs uz piecām minūtēm tehniska pauze, un pēc tam mēs turpināsim ar savu darba kārtību. Lūdzu, neaizmirstiet savus balsošanas kartītes. Tagad īsts pārtraukums. Kolēģi, eh, per favore, urgo. Dargie kolēģi, lūdzu ievērojiet uh, disciplīnu. Mums nav pietiekami daudz laika vairs palicis. Mums ir jāķers pie darba. Tagad ir rezolūcijas priekšlikums. Jā. La nostra relatrice uh, Om par Turcijas 2010. gada progresa ziņojumu. Omen Rūtenskundze tūliņ apsēdīsies savā vietā un varēs mūs iepazīstināt ar šo rezolūciju. Es tūliņ došu viņai laiku, lai viņa varētu ieņemt vietu un uh, prezentēt šo rezolūciju. Pirms eh, debatēt par rezolūcijas priekšlikumu, es vēlējos kolēģiem atgādināt, ka Grozījumi ir jāiesniedz līdz 10. 10. janvārim un uh, līdz 12.00. 1. februārī būs uh, atkārtotas diskusijas, tad mēs jau izskatīsim rezolūciju un uh, iepazīsimies arī ar iesniegtiem grozījumiem. Balsojums ir paredzēts 10. februārī. Tā bija tikai tehniska informācija, un tagad došu vārdu Omenai Rautenai, eh, kas ir mūsu referenta. Uz piecām minūtēm priekšsēdētāja kungs, paldies! Jau eh, vairākas eh, dienas, ir pagājušas vairākas dienas, kopš ir tapis jaunais progresa ziņojums Un es esmu balstījusies arī uz Eiropas komisijas sagatavoto progresa ziņojumu, bet es esmu iesaistījusies arī daudzskaitlīgās sarunās, nevien Brīselē, bet arī Turcijā. Es ļoti labi esmu ziņojusi plašsaziņas uh, līdzekļos pieejamai informācijai Turcijā un eh, tātad mēģināja iepazīties ar pēc iespējas vairākiem informācijas avotiem, lai sagatavotu pēc iespējas labāku rezolūciju. Un es runāju nevien par trūkumiem un deficītiem, bet arī par to, kas ir sasniegts, par eh, mēģināju redzēt tādas eh, gaišās saules puses. Iepriekšējos ziņojumos es vienmēr esmu teicis, teikusi, ka man, sadarbojoties ar Turciju, ir tieši Kopenhāgenes kritērija. Kādēļ? Kopenhāgenes kritēriji īstenībā uh, kalpo par tādu kā Eiropas Savienības fundamentu, un jebkura valsts, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, uh, uztver šos kritērijus nopietni. Tā, tā ir demokrātija, cilvēktiesības, pilsoņu tiesības, neatkarīga tieslietu sistēma, tiesiska valsts. Tās ir vērtības, kas ir kopīgas visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un arī kandidātu valstīm tās ir jāievēro. Un tā joprojām ir mana prioritāte. Un tā tas arī saglabāsies. Es domāju, ka Turcijai ir ļoti veiksmīgi jāsadarbojas ar mums un arī ir jānoslīpē šie politiskie kritēriji. Uh, Un, protams, eh, eh, šo kriteriju ievērošana ir pat būtiskāka nekā atsevišķu nodaļu ievērošana, kas eh, bieži vien pat nav pilnīgas. Un, protams, ir jārunā arī par joprojām neatrisināto Kipras jautājumu. Priekšsēdētāji kungs, ja mēs runājam par politisko kriteriju īstenošanu, mums ir jādomā arī par reformām. Uh, Protams, ka reformas ir viens no galvenajiem jautājumiem, un es tāpat arī eh, runāju par polarizāciju, kas negatīvi ietekmē eh, vairāku stratēģiju attīstību. Ir polarizācija starp dažādām politiskajām partijām, eh, valsts iestādēs un arī sabiedrības līmenī. Un, protams, tas aizkavē reformas. Lai varētu lai varētu labāk modernizēt un demokratizēt Turcijas sabiedrību, ir nepieciešams kaldināt eh, kompromisus un konsensusus. Un, protams, ka Turcijas valdībai šeit ir jāizspēlē izšķirīga svarīga loma. Es jau četras reizes esmu šeit norādījis, ka ir jāpadomā par labāku līdzsvaru garantiju. Uh, grupām, eh, politiskām pusēm ir eh, jāsazinās citai ar citu, un nevar būt tā, ka tas, kas uzvar, tas sev pievāc visu. Nē, ir jābūt skaidram dialogam, un ir jāuzklaus arī opozīcijas balss. Un ir jāpastāv līdzsvaram eh, nevien parlamentā, arī, bet arī sabiedrībā. Priekšsēdētāja kungs, tas bija pirmais, ko es vēlējos teikt. Otram kārtām sistemātisks reformas. Es minēju, un es eh, arī pagājuši gadu biju visai entuziastiski noskaņota par eh, tā saukto demokrātisko attīstību. Eh, tur bija runāts par visu reliģisko konfesiju iesaistīšanu, tika runāts arī par kurdiem. Priekšsēdētāji kungs, Eh, daudz kas tiek darīts, bet tikai eh, vārdos eh, tiek pausti skaisti vārdi, ir arī veikti tādi skaisti žesti, bet tas nenotiek sistemātiski un tādā labā secībā. Tādēļ es ziņojumā pieprasu demokrātiskās tendences iedzīvināt sistemātiskā veidā visā Turcijas sabiedrībā. Ir, protams, arī vēl vairākas problēmas uh, īstenojot un interpretējot likumdošanu, un tas norisinās ļoti nozīmīgās jomās. Piemēram, uh, likumdošanas akti paši par sevi varbūt ir veiksmīgi, bet to īstenošanu pieklibo. Uh, šeit kaut kas vēl ir jāveic. Tālāk, konstitūcijas grozījumi, par to esam jau apspriedušies, Un mēs arī teicām, ka tās nodaļas, par kurām tika spriests referendumos, uh, Um, tā arī tika iz, izskatītas, un uh, mēs norādījām, ka ir jābūt nopietniem konstitucionāliem grozījumiem. Pagājušais, kad bija Turcijā, tikos arī ar opozīcijas pārstāvjiem, un arī opozīcija apgalvo, ka ir nepieciešama jauna konstitūcija, kas varētu sistemātiski cīnīties pret pastāvošajām problēmām. Es ceru, ka pēc vēlēšanām šeit mēs manīsim konkrētu progresu. Priekšsēdētāja kungs. Es varu minēt vēl tādus citus veiksmes faktorus. Ir <clears throat> eh, labāka, piemēram, armijas pārvaldība un vēl eh, jauni punkti, ko esmu pievienojuši savā ziņojumā - preses un mēdīju brīvība. Eh, diemžēl uz plašsaziņas līdzekļiem paaugstinās spiediens, un tas ir saistīts ar Tā tad ir 301. pāns, tas tika piemērots, bet šķiet, ka viņi to ir sākuši vājināt. Valdība izdara spiedienu uz mēdījiem un arī tiesu vara to izdara, un līdz ar to uh, mēs esam pamanījuši tādas pašcenzūras iezīmes, un sabiedrībā tas ir patiešām bīstami. Prezidents Guls teica, ka demokrātijai ir nepieciešama pluriformitāte, un uh, jābūt, uh, protams, arī brīvībai. Priekšsēdētāja kungs, es esmu arī vienmēr rūpējusies par sieviešu pozīciju, par sieviešu lomu sabiedrībā. Uh, Eh, kas notiek, vai tur ir pietiekami daudz eh, skolu meitenēm, sievietēm, bet ir 200 tūkstoši jaunu sieviešu, kas eh, nav pat apmeklējušas pamatskolu. Tiek runāts arī par uh, vārdarbību, vārdarbību ģimenē. Es esmu patiešām nobažījusies. Ir arī, piemēram, dažādas patvērsmes sievietēm, kas tieši no vardarbības, bet tās nav pietiekami efektīvas. Uh, Un, ja kāds tiek uzņemts šādā patvērnē, tad cilvēks tur drīkst uzturēties trīs mēnešus, bet pēc tam viņam nav nekādu līdzekļu, un tad viņam ir vienkārši šai sievietei jādod atpakaļ pie tā varmākas, kur viņa ir pametusi. Mēs to nevaram pieļaut. Priekšsēdētāji kungs. Un visu beidzot. Ja mēs runājam par uh, labklājīgu un ilgspējīgu sabiedrību, uh, Pēdējā referendumā tika runāts eh, par uh, tiesiskumu un arī par uh, kurdu minoritātes tiesību ievērošanu. Ja mēs runājam par Turcijas sabiedrību, ir jāizmanto visas tās iespējas, kas ir um, valsts rīcībā, jāveido sociālais dialogs starp darba ņēmējiem, darba devējiem, arotbiedrībām, arotbiedrību konfederācijām. Uh, Priekšsēdētāji esmu nobažījusies par uh, to likumdošanu, kas veltīta dabas aizsardzībai. Es uh, pati uz vietas Turcijā varēju pārliecināties, ka šeit vēl pastāv dažādi trūkumi. Protams, ir jāpiemina arī Kīpra. Šeit ir nedaudz grozīts teksts. Mēs esam uh, runājuši arī par ārlietu politiku. Politika, protams, šajā reģionā spēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu, un mums ir jāparūpējas par tādām pozitīvām attīstības tendencēm, un ir jābūt arī eh, ciešākai sadarbībai, labākai mūsu centienu koordinācijai. Priekšsēdētāja kungs, šķiet, es pieminēju visus būtiskos punktus. Mums eh, savu centienu, protams, ir jāturpina. Mēs, eh, es lūgtu kolēģus tomēr būt apdomīgus, iesniedzot grozījumus, neiesniegt šausmīgi daudz grozījumu, jāpadomā par tādu lakonisku un pietiekam kodolīgu rezolūcijas priekšlikumu un, protams, kopīgi ar ēnu referentiem es mēģināšu panākt to, lai šī rezolūcija pēc, eh, bez, tiktu pieņemta parlamentā ar eh, pēc iespējas mazāku šķēršļu daudzumu. Paldies! Paldies, eh, saka priekšsēdētāja kungs, paldies Omens Raimens kundzei un pirmais objās kungs ēnu referents. Es eh, uzmanīgi izlasīju referente ziņojumu, manuprāt, tas ir dokuments, eh, kas ir sagatavots ar lielu rūpību, lai varētu panākt vislielāko atbalstu parlamentā attiecībā uz Turcijas eh, Eh, progresu eh, tuvināšanās procesā uz iestāju Eiropas Savienībā, un mēs to izpētīsim ar ļoti lielu rūpību un uzmanību. Bet, eh, manuprāt, ir daži aspekti, kuri būtu jau jāskata rūpīgāk, tos pieminēja referente, piemēram, nepieciešami pēc Turcijas uh, reformām, kas būtu eh, jāvirza ar maksimālu konsensu starp eh, sadarbībā starp valdību un opozīciju un pašā Turcijas sabiedrībā. Uh, E, reformas ir virzījušās uz priekšu 2010. gadā, ir notikusi konstitucionālā reforma, taču to, to vērtējot pozitīvi, mēs izsakām nožēlu, ka nav panākta vienošanās starp valdību un opozīciju un iespēju virzīties tālāk uz priekšu eh, demokrātiskās modernās reformās valstī. Un noslēgumā es gribētu lūgt E, prezidentūrai skatīt e, iespēju pacelt, pārcelt uz, uz nedēļu vēlāk e, ziņojumu prezentāciju, lai tā notiktu, notiktu pēc gada beigas svinībām. Šī nedēļa būtu noderīga mums visiem. Eh, Paldies! Mēs gaidīsim jūs priekšlikumā nepacietību un tagad uz divām minūtēm. Rio umreuten danken für ein gewohnt gute. Aleksandram Lamsdorfam. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos arī pateikties Ro Romēnas kundzei par uh, labo rezolūcijas priekšlikumu. Un a, uh, apsvērumā uh, ļoti pareizi ir norādīts, ka šis ir process, uh, kura gals vēl nav paredzams. Uh, sarunas joprojām norisinās pilnā spērā un process uh, ir nu, pašā pilnbriedā. Uh, Jūs uh, savā rezolūcijas priekšlikumā esat bijusi arī visai kritiska un uh, no li liberāļu redzes leņķa raugoties, es to vērtēju ļoti augstu. Jūs šeit arī tā ļoti skaudri vērtējat preses brīvību un mediju brīvību, un tas ir labi, ka jūs šeit neko nemēģināt izskaistināt un pieminat arī Kopenhāgenes kritērijus, kas ir viena no galvenajām sastāvdaļām. Mm. Jūs runājat par to, eh, kas jums ir radījis bāžas. Eh, premjers uh, izdarīja spiedienu uz vairākiem medijiem, sabiedrībā bija manāma liela viļņošanās, protesti. Uh, Eh, bija eh, tātad izdarīts spiediens uz tiem laikrakstiem, kas atļāvās eh, kritizēt valdību. Mēs redzam, ka jā, preses brīvības jomā šeit ir vēl daudz darāmā. Bet esmu arī ļoti sarūktināts, sarunājoties ar mūsu Turcijas draugiem un kolēģiem. Arī no Nacionālās asamblējas mēs teicām, ka 10% robeža, lai val partija tiktu ievēlēta parlamentā, ir jā. Jāatsauc, uh, īstenībā tam nebūtu vajadzīgas, uh, pat nebūtu vajadzīga nekāda konstitūcijas grozījuma, lai to varētu panākt. Šāda 10% robeža, šāds slieksnis taču nepastāv gandrīz nevienā citā valstī. Tālāk runājot par opozīciju, es ļoti labi saprotu to opozīcijas vilšanos un to, ka opozīcija ir patiešām sarūktinātie 10% slieksnis netiks atcelts. Es domāju, ka 10. E, janvārs ir ļoti neizdevīgs e, datums grozījuma iesniegšanai. Ja mēs varētu šo termiņu pagarināt līdz 17. janvārim, tad daudz kolēģi būtu ļoti pateicīgi. Paldies, tagad Flotras kundze. Merci. Merci, uh, e, Rijā. Je... Paldies, Rijā. Es domāju, ka kā jau katru gadu to mums sagatavo darba dokumentu, kas ir ļoti pamatots, nopietns, visaptverošs, izsmeļošs par visiem punktiem, kas mums ir jāskata. Un ir ļoti patīk, mum, patīkam mums sēnu referentiem strādāt balstoties uz šo ļoti labi dokumentēto pamatu. Un es gribētu jūs aicināt, lai tajā kontekstā, kas šodien raksturo sarunu procesu un attiecību stāvokli Turcijā, tā tad sava veida savstarpīgu eh, nogurumu, mēs varētu nosūtīt vēl skaidrāku, asāku vēstījumu signālus, kas šajā ziņojumā es varētu nosaukt vairākus punktus tādu būtiskāku reliefu, tātad ēnu un saules punktus, kas ir labāk iezīmēti, lai varētu labāk aktivēt saziņu starp Eiropas Savienību un Turciju un mūsu Turcijas parlamentu kolēģiem. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā to kontekstu, kurā mēs šobrīd atrodamies, piemēram, runājot par preses brīvību, mediju brīvību, vārdu brīvību. Uh, kas ir pamats ikvienai demokrātiskai sabiedrībai. Es domāju, ka ir jābūt vēl skaidrākiem, kritiskākiem. Situācija nav pieņemama, un tas ir jāsaka viss skaidrākajā veidā un vēl biežāk un vairāk jāpauž tās bažas un prasības, kādas mums ir pār šo ļoti nozīmīgo jautājumu. Es domāju, ka tieši tā, tā pašā veidā mēs varētu dedzīgāk atbalstīt reformu procesu konstitucionālajā ziņā, tajā pašā laikā atzīmējot, un es domāju, uz to arī ir jāuzstāj, to, kā mēs nedrīkstam mazināt savus politiskos pūliņus, mūsu politisko leģitimitāti, lai un, un, un to nepietiekam izmantot, e, sapurinot mūsu dalībvalsts padomi, ja nepieciešams, at, aicinot atbalstīt konstitucionālās reformas un tajā pašā laikā pilnīgi skaidri aicinot padomu uzsākt 23. un 24. nodaļu par cilvēktiesībām, justīciju un pamatiesībām Lūk, esmu jau tuvu noslēgumam. Tālāk pār Kipras jautājumu, manuprāt, ir pieprasījums, kas man nešķiet pašreizējā saruna kontekstā, un arī šeit es domāju, ka jāpasvītro tas, ka protokols nav stājas spēkā, un mēs varētu lūgt Eiropas Savienībai aktivizēt savus regulējumus, kas ir uzsākti uh, tirzniecībā ar uh, Kipru, un ar, ar Kipras ziemeļdaļu, un es gribētu aicināt reaktivēt šos dialogus un šīs sarunas. Žanako uz divām minūtēm. Paldies, priekšstādātāji. Vēlējos uzteikt Omens eh, Romens kundzes darbu Viņa ir sagatavojusi labu ziņojumu un e, ir konstatēts progress e, konkrētās jomās, bet e, Omens Rūtens kundze nav arī izvairījusies no kritikas, piemēram, runājot par e, Kīpras statusu neatzīšanu. Kandidāta valsts, kas neatzīst dalību valsti, tas ir visai uzkrītoši. Omen Ruitens kundze 2002. gada maijā bija augsta līmeņa tikšanās un minis, tika dibināta ministru un ģenerāla sekretāru darba grupa, desmit tās pārstāvi ieradās Atēnās, bet eh, netika panākts nekāds progress. Un E, joprojām turpinās pārlidojumi e, pār Kīpras teritoriju un e, arī tur lido tādas lidmašīnas, kas teorētiski varētu veikt, kas varētu teorētiski nomest bumbas, un tas šeit netika minēts, bet principā ziņojums ir ļoti izcils. Paldies! Džanako kundzei Adī Džordžu kungs lūdzu tagad uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos pateikties Omens Rūdens kundzei par sagatavoto rezolūciju. Kolēģi, Mēs ļoti uzmanīgi esam sakojuši visiem notikumiem Turcijā, un mēs saprotam, ka Turcijas sabiedrība veids daudz pūliņu, lai mainītu iesīkstējušās struktūras, piemēram, grozot konstitūciju, bet eh, mēģina grozīt arī citus eh, sociālās un politiskās dzīves aspektus. Un mēs uzskatām, ka Turcija no tā būs tikai ieguvēja, ieguvējs būs eh, kaimiņu valsts, bet, protams, arī visa Eiropas Savienība. Mēs uzskatām, ka Omens Rūtens kundzes sagatavotais ziņojums eh, ļoti labi analizē situāciju Turcijā, bet eh, šeit vajadzētu eh, norādīt arī uz vairākiem citiem aspektiem. Pievēršoties Kiprai, mums ir jāpadomā par mehānismu, par risinājumu, kādu ir iespējams panākt sarunas joprojām turpinās arī šajā brīdī. Un nevienam nevajadzētu domāt, ka viss mainīsies tik vienkārši. Mums ir jāie, šeit jāiekļauj arī atsauc uz Famagustu. Famagustā 36 gadus dzīvo tikai čūskas un žurkas. Tie e, ir bijuši vienīgie pilsētas iedzīvotāji 36 gadu garumā. Un šī pilsēta vienkārši brūk kopā. Šī pilsēta ir nesaraujamām saiknēm saistīta ar Eiropas Savienību un tās vēsturi, kā daudzas vidusjūras reģiona vietas. Eiropas Savienībai vajadzētu runāt par to, kā šo pilsētu atgriezt dzīvē un e, jārunā par labu risinājumu. Šī ir tukša spoku pilsēta, kurā 36 gadus e, kāju nav spērus neviena cilvēciska būtne. Un vienalga, kas tur dzīvos, vai uh, e, Kīpras grieķi, vai Kīpras turki, bet kaut kāds risinājums ir jāatrod. Es domāju, ka īstenībā šādi pārlidojumi, kādi joprojām norisinās pār Kīpras teritoriju, nav pieļaujami. Paldies! Paldies! Salavrākas kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlējos uzteikt uh, Omenu Rūitenu. Viņa ir sagatavojusi ļoti līdzsvarotu ziņojumu, un viņa ir pievērsus daudz uzmanības tieši tām jomām, kur ir panākts progress, un tāpat ir norādījusi uz trūkumiem. Es ļoti uzmanīgi sekoju attīstībai Turcijā jau vairāk gadu garumā. Un es uzskatu, ka Erdogana valdība patiešām virzās uz priekšu. Bet līdztekus e, šajā lielajā valstī pastāv vairāki varas centri, Un tagad ir radusies dīvaina un paradoxāla situācija. Tā tad ir oficiālā Erdogana valdība, kura sniedz, eh, draud, kura sniedz eh, roku citām valdībām, kaimiņu valstīm un apgalvo, ka nav nekādu problēmu. Bet no otras puses uh, E, norisinās pārlidojumi e, tur, Grieķijas gaisa telpā, Kipras gaisa telpā un e, tās pat ir militārās lidmašīnas, kas pārvadā ieročus un munīciju tika sagatavots paziņojums, ka 18 uh, kaujas lidmašīnas uh, uh, devās uz Atēnām bez. Uh, informācijas piedāvāšanas un 14 eh, reizes tika pārkāpti noteikumi Turcijas uh, militārās lidmašīnas šķērsoja neatļautā veidā Grieķijas gaisa telpu. Es domāju, ka tas īstenībā nenāk par labu Turcijai un eh, tas uh, nepapildina labo darbu skaitu, ko tā varētu uzrādīt, ja grib iestāties Eiropas Savienībā. Es saprotu, ka Turcija ir apņēmusies uh, ieviest grozījumus konstitūcijā un Erdoganam uh, cilvēki visumā uzticas. Es ceru, ka šī uzticība, ko mēs pieredzējām referendumu gadījumos, eh, atmaksāsies, un es ceru, ka Erdogans mācēs pietiekami labi izmantot tautas uzticību. Un, protams, arī eh, šī situācija ir tikusi izmantota. Turcijai ir Eh, jāsadzīvo arī ar citām pasaules valstīm, un eh, pasaule ir gatava uzņemt Turciju savā saimē un eh, dzīvot tai līdzās, bet Turcija nevienmēr ņem vērā citus iesaistītos spēlētājus. Paldies Salavrakas kungam, tagad Ričards Haubits uz divām minūtēm. Paldies Omenai Rūtens kundzei. Uh, Es domāju, ka jūs esat uh, sagatavojis labu rezolūciju, jūs runājat par dialogu starp politiskajām uh, grupām, jūs runājat arī par uh, spīdzināšanas atcelšanu, par uh, preses uh, brīvību un tā tālāk. Bet mums vajadzētu runāt arī par to, ka netika pilnībā pārņemt nodaļu, kas attiec uz konkurētspēju un mums, protams, arī. Uh, Jāpadomā, ka pēc padomas tikšanās būs arī balsojums plenārsēdē. Mums ir jāpadomā par pēc iespējas labāku formulējumu. Un, protams, arī jāatsaucas uz to, ko veids Bāronis Ashtona, kā strateģiska partneri. Tālāk piektais punkts, tas sasauc ar to, ko teica komisārs Fūle par konstitucionālo grozījumu īstenošanu. Tālāk astotais punkts, preses brīvība, izteiksmes brīvība, tieslietu reformas. Mums patiešām ir jāseko arī likumdošanas īstenošanai. Uh, Tik izdots arī vadlīnijas prokuroriem. Tālāk 18. pāntā nav pareizi runāt, ka nav sasniegts nekāds progress attiecībā uz reliģisko brīvību. Varbūt šeit varētu runāt par atsevišķām reliģiskām kopienām. Tālāk tika runāts arī par uh, šīm slepkavībām, it kā ģimenes goda vārdā. Uh, tas uh, ir pilnīgi nepieņemam. Mums ir jāizveido pilnīgas neiecietības režīms attiecībā uz šādām parādībām. 39. pank punkts. Mums eh, varbūt nevajadzētu šeit tik skaidri pieminēt Irānu. Jā, par Kipru runājot, atrast tādu līdzsvarot kompromisu būs sarežģīti. Manā politiskajā grupā uh, Mēs eh, iesaistījām kolēģis no Kīpras debatēs pietiekam aktīvi, lai varētu rast eh, labāko risinājumu, un es centīšos to darīt atkal kopīgi ar abies kungu. Es lūgtu, lai Omen Roitens kundze ņem vērā mūsu nostādnes. Un, uh, mēs īstenībā varējām uh, varbūt atrast labākus veidus, kā demilitarizēt valsti, nevis atsaukt šīs trupas uh, tādā veidā, kā tas notika. Mums, protams, ir nepieciešams uh, pietiekami daudz laika, lai varētu apspriesties par šo rezolūciju gan uh, grupās, gan pārgrupu robežām. Un tādēļ vajadzētu grozījumu uh, iesniegšanas termiņu pagarināt. Paldies, kā Solīdijas kungs, uz divām minūtēm. Where is this thing? It was fine? Thank you, Chairman. Um, well, I want... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlos apsveikt Omenes kundzi, kas prezentējusi ļoti sabalansētu un objektīvu ziņojumu. Un, kā Amsforda kungs teica, tiešām ļoti augsts standarts. Problēma šeit ir pirmkārt Kopenhāgenes kritērija Un uh, es domāju, mēs visi varam izteikt uh, mūsu bažas par preses un reliģijas brīvību. Īpaši runājot par uh, reliģiskām mazākumtautībām. Man arī interesē mm, politika attiecības ar uh, Izrēlu par Armēniju. Nekas nav noticis. Un uh, ja ir licies, ka panākts progress, tad tas uh, ir fiktīvs progress. Un ļaujiet man teikt, ka sārunu nodaļas uh, tiek pārunātas uh, ar Turciju. Un Turcija nevēlas paplašināt Ankaras protokolu. Turcija ir iesaldējusi astoņas nodaļas un vēl dažas citas, un to praktiski nevar atvērt nevienu sarunu sadaļu. Tad atklāti jāpasaka, ko mēs vēlamies. Mēs kritizējam Turciju par cilvēktiesību situāciju, mēs vēlamies risinājumu ar Kipru, bet vai mēs šādā veidā palīdzam virzīt uz priekšu sarunas? Padomāsim par to, kolēģi. Paldies, kas līdies kungam. Un tagad nākamais runātais. Es apspriedīšos ar sekretāru. Es domāju par termiņu, iesniegš... par termiņu grozījumu iesniegšanai. Mēs pagarināsim termiņu uz vienu nedēļu. Es domāju, ka tas eh, apmierinās jūsu vēlmi, lai būtu vairāk laika, lai sagatavotu grozījumus. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētā kungs, un tagad ir mm, pienākusi mana kārta izteikties, vēlos apsveikt referentes kundzi, un uh, vēlos pilnīgi piekrist, ka jāatrisina Kipras problēma. Iespējams, Kipras Es vēlētos piedāvāt arī risinājumu, bet e, tas ir atkarīgs no tā, e, vai Turcija ir gatava mainīt politiku okupētajām teritorijām. Turcija vēlos turpmāk Turcija nevēlas pagaidām mainīt uh, politiku, runājot par um, apdzīvotiem punktiem okupētajās teritorijās. Un jau tagad lielākoties tur dzīvo turki, nevis uh, kiprieši. Turku Kipra Mani ļoti satrauc šī tēma un uh, problēma būtu jāatrisina. Piemēram, ziņojumā varētu teikt tā, tiek nolasīts angliski. Turcijas varas iestādes tiek aicinātas aizliegt turkiem, turku ieceļotājiem apmesties uh, turku Kiprā, jo tas uh, šādi tiek pārbīdīts geogrāfiskais līdzsvars, un tas noslogo Kipru. Omena Reitinas uh, kundze, tas ir svarīgi, lai atrisinātu Kipras problēmu. Paldies. Petrle kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētā kungs, par iespēju izteikties. Es arī vēlos um, apsveikt um, referentes kundzi. Viņai ir izdevies ļoti labs ziņojums. Viņa ļoti daļrunīgi prezentējusi lietas būtību. Un arī trīs pamatvēstījumi ir pareizi. Pirmkārt, um, progress panāktais progress. Nu, mēs zinām, ka pēdējo gadu laikā ir daudz kas noticis, un mēs joprojām gaidām ieviešanas procesa noslēgšanu. Otrkārt, gaid, mēs gaidām reformas, reformu īstenošanu, lai atrisinātu pamata problēmas un īpaši pievienošanās saistības, un šeit Kiprai ir vislielākā nozīme. Un šeit Turcija sagaida no ES noteiktu rīcību, bet mēs to saskatām dažādā gaismā. Es piekrītu tiem, uh, kas saka, ka jāturpina, jāveicina process un jāatbalsta rīcība kas palīdzētu sasniegt risinājumu, arī runājot par grozījumiem konstitūcijām. Ja mēs runāsim tikai par um, varas politiku, tad um, tas nepalīdzēs um, virzēties uz priekšu. Nesen runāja uh, Politiskā, sanājās politiskās partijas eh, Turcijā, valdība un opozīcija piedalījās. Un šī parlamentārā dimensija ir jāturpina, jāveicina, jo tagad mēs labāk saprotam to, kas notiek Turcijā. Un arī ekonomika ir minēta jūsu ziņojumā. Bet eh, ne tikai elastīgums mūs šeit interesē. Mums jāatzīst Turcijas sasniegumi, mums tie jāredz Eiropā. Ļoti patīkami, ka Turcija ekonomika attīstās un uztur kontaktus ar partneriem ārvalstīs. Paldies, Petrle kungam, Svoboda kungs, divas minūtes. Paldies, um, priekšādātā kungs, tikai dažas piezīmes. Man interesē, kā notiek uh, sarunas par sadaļām. Tur ne tikai runa ir par Kipras jautājumu, kaut arī atbalstu kolēģus par eh, Turcijas politiku, runājot par eh, apdzīvotiem punktiem un Ankaras protokolu. Tur Turcija nav gatava nakt pretī, un tur kaut kas jādara. Tad eh, jāsaka, ka Omena Reitenes kundze ir sagatavojusi ļoti labu ziņojumu. Uh, ir labi apgaismojusi par politisko partiju spektru, bet Erdogana kungs teica, ka bija kļūda tik plašu spektru neizmantot, un viņam par to jāatgādina. Vajadzētu, lai viņš mēģinātu sadarboties arī ar opozīciju, un opozīcija arī jābūt pretim nākošie, bet opozīcijā, diemžēl, arī jūtas ir dalītas. Sociālā dimensija arī ir ļoti interesanta par Armēniju. Jāuzsāk jaunis, jauns dialogs starp Armēniju un Turciju, jāratificē protokoli Turcijai, bet tas nav viegli sakrā ar Azerbaidžanu un uh, Kalnu Karabahu, bet um, ir um, jāmeklē dialogu iespējas. Par kurdiem Arī šeit um, par maz ir noticis. It kā gribā uh, ir, um, un kādi pirmsākumi jau arī ir, mm, bet, nu, jāiet tālāk, diemžēl, nu, tur arī teroristu aktivitāte vērojama, bet tik un tā jāmeklē iespējas. Citādi ziņojums ir uh, līdzsvarots, runājot par ārējo politiku, ārlietu politiku. Ja šī politika attīstīsies, tam jānotiek saskaņā ar Eiropas Savienības uh, vadlīnijām, nevis pilnīgi neatkarīgi. Un paldies uh, Svobodas kungam. Boskurts kundze. Divas minūtes. Paldies priekšsēdētā kungs. Es vēlos pateikties arī Omenei uh, par to, ka tiek ņemts vērā arī sieviešu jautājums viņa ziņojumā. Es personiski lūdzu eh, pievērsties šim jautājumam. Sieviešu tiesības ļoti labi, ka tur parādās arī kvotas. Paldies par to. Vēl viens aspekts. Protams, šeit rodas deja vu sajūta, lasot šo ziņojumu, bet eh, es neesmu atradusi dažus punktus, piemēram, eh, galvaslākatu jautājums universitātēs. Tas ir svarīgi Turcijai. Eh, tad arī LGBT kopienas tiesības. Un um, mums ir punkti par asociācijas nolīgumu un vīzu dialogu. Tas ir svarīgi Turcijai, bet arī Soisala lieta. Un eh, Turcijai ir zināmas tiesības eh, asociācijas nolīguma ietvaros par to komisija klusē, kaut arī solījusi veikt izmeklēšanu, ko tas nozīmēs eh, Eiropas dalību valstīm. Es neredzu šeit nekādu progresu, tā kā vajadzētu tam pievērsties. Vēl viena lieta. Skaidrs, ka mums eh, nav atlicis daudz sadaļu sarunām. Un daļēji tam par iemeslu ir kļuvusi Turcija, bet uh, Runājot par dažām sādaļām, eh, tur laimīgas arī ir ES valstis un ir nepieciešama stratēģija, eh, lai sarunas eh, turpinātos. No, nu, tik daudz man būtu sakāms un paldies arī vēlreiz par šo Turcijas ziņojumu. Grazie, onorevole. La parola all'onorevole Kovač. Paldies, Kovača kungs, divas minūtes. Un paldies priekšsādātāju kungs. Paldies arī Almanas Reitinas kundzi par ziņojumu, kas ir līdzsvarots, kas piemin daudzas svarīgas lietas. Es nevēlos atkārtot visu, kas jau izskanējis, bet um, par 36. punktu tur ir sai, saikne ar um, sadaļu par enerģētiku, un uh, runa tur ir par vienošanos sakarā ar Nabuko naftas vadu. Mm, bet uh, tagad mums ir nepieciešama vienošanās Nabuko projekta atbalstam, un Austrija, Rumānija, Ungārija un visas valstis, kas piedalās, ir gatavi to parakstīt, bet uh, Turcija it kā nevēlas. Uh, pārrakstīt pagaidām šo vienošanos nevēlas, kamēr netiks uzsāktas sarunas par enerģētikas sadaļu. Man nepatīk šis, šis spiediens uz Eiropas Savienību. Protams, būtu labi uh, uzsākt sarunas par enerģētiku un attiecīgo sadaļu, bet. Um, Bet nevajag mums uh, diktēt tādu ultimātu Nevajag mūs šantažēt uh, ar uh, Nabuko projektu. Un vēl viena lieta - protokola ratifikācija ar Armēniju. Pārakstot šo protokolu Šveicē, bija ļoti skaidrs, ka nav nekādu priekšnosacījumu, teiksim, konflikts ar Armēniju vai iesaldētais konflikts ar Kalnu Karabahu, un tagad šie priekšnosacījumi un to izvirzīšana uh, neuzlabo attiecības ar Turcijas kaimiņu valstīm. Un, protams, Turcija var būt uh, mūsu uzticamais partneris, bet uh, tas var balstīties tikai uz savstarpēju uzticēšanos, un tas nozīmē parakstīto vienošanos un protokolu ievērošanam iepriekš un tagad. Paldies! Paldies Kovačeva kungam! Un uh, tagad Brepola kungs. Kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos eh, pateikt eh, Omens Roitens kundzei, ka ļoti um, lielai daļai no kritikas, ko viņi iekrāvuši šajā ziņojumā, es varu piekrist. Protams, mēs arī gaidām konkrētu demokrātijas principu iedzīvināšanu. Referendums, jā, es domāju, ka ir pēdējais brīdis rīkoties un kaut ko patiešām darīt lietas labā. Uh, mums ir jāsaprot, ka arī, piemēram, tādi simboliski darbi un vārdi nav pietiekami. Mums ir arī uh, asāk jārunā par uh, šo kurdu minoritātes jautājumu. Es noteikti iesniegšu par to grozījumus. Neviens nerunā par to procesu, kas notiek Arbakirā pret vairāk nekā 150 demokrātiski ievēlētiem kurdu aktīvistiem un cilvēktiesību aktīvistiem. Uh, referendumā arī kurdu jautājums tika pilnībā ignorēts, kurdu partijas eh, tiek boikotētas, par to gandrīz nekas netiek teikts. Tālāk eh, process pret Roškivī Dānijā, izmeklēšanas Beļģijā un eh, citās valstīs, un šeit ir tādas patiešām negatīvas iezīmes, notiek vēršanās pret kurdu organizāciju pārstāvjiem. Uh, Nekas netiek teikts arī par tā saucamo pamieru. Mums skaidri un gaiši vajadzētu pateikt, ka Turcijas valdībai ir jāveido dialogs ar kurdu mazākumu tautības pārstāvjiem, lai varētu izveidot ilgspējīgu risinājumu un uh, atzītu pilnīgi visu Turcijas iedzīvotāju un pilsoņu tiesības. Paldies! Grazie, onorevole Gomes. Paldies. Gomes kundze, divas minūtes. Paldies priekšsādātā kungs. Vēlos um, apsveikt uh, kolēģi Rio Omen, Omen Reitenim ar uh, šo objektīvo un konstruktīvo ziņojumu. Es piekrītu tiem, kas uh, saka, ka cilvēktiesību sadaļas um, atvēršana ir um, vitāli svarīga man rūp um, jautājums par preses brīvību, par uh, vārda brīvību Turcijā. Mm, tagad pēc Wikileaks skandāla tīpaši mm, proti Turcijas uh, loma spīdzināšanas uh, lidojumos, mm, viss, kas ar to saistīts, tad arī sieviešu loma, sieviešu situācija. Uh, Eh, spēlē svarīgu lomu un labi, ka parādījušās arī kvotas. Arī spiediens, eh, lai ratificētu parakstīto vienošanos. Un Kipra ir jāvienojas, ir jāmeklē kompromiss šajā jautājumā Bet, protams, nedrīkst aizmirst, ka runa ir par abu pušu interesēm. Un nedrīkst, lai šis elements kavētu drošības un aizsardzības politikas veidošanu Eiropas Savienībā un attiecības ar NATO. Tā kā jo šī politika tika aizsākta um, sen pirms uh, ir um, izveidojusies šī Kipras problēma. Un um, vēl viena problēma - korupcija. Um, šī problēma noteikti ir jāpiemina. Jo ik viens, kas ierodas uh, Turcijā, piedzīvo korupciju kaut vai taksometros. Un ja tas tā turpināsies, nu, tad uh, Eh, kas, kas tad notiks tālāk. Un turklāt Eiropas Savienībā mūs arī ļoti interesē korupcijas eh, samazināšana, tā kā nedrīkst par to aizmirst. Paldies eh, Gomes kundzei un Papadopulus kundze divas minūtes. Paldies, mm, priekšsādātā kungs, es apsveicu kolēģi Almenaru Reitenu ar viņas ziņojumu. Man arī rūpa uh, preses brīvība eh, Turcijā, arī sieviešu tiesības, diskriminācija, neiecietība pret spīdzināšanu un korupcijas apkarošana. Mums jābūt kritiskiem, jo šī valsts mēģina pievienoties Eiropas Savienībai un viņam jāciena mūsu demokrātiskās vērtības. Bet eh, Turcija neizrāda pilnīgi nekādu cieņu par eh, cilvēktiesību universālo deklarāciju un Eiropas vērtībām. Turcija neievieš papildu protokolu. Turcija nav atzinusi Kipru. Un um, uh, tās ir saistības. Un galu galā tas uh, ietekmē grieķu, cipriešu reliģiskās un pamata tiesības. Tas kaitē mūsu kopīgajam Eiropas mantojumam. Uh, Un ziņojumā jāatcaucas uz Famagusa pilsētu un nepieciešamību aizstāvēt Kipras kultūras mantojumu, nepieļaut uh, objektu iznīcināšanu. Un um, arī apmetnes ir jāpiemin, jo tas uh, uh pārkāpja Eiropas padomes noteikumus. Un jārunā par um, to cilvēku tiesībām, kas ir radinieki tiem, kas ir pazuduši Kiprā, kas kļuvuši par upuriem etnisko, etniskajās tīrīšanās. Agrāk mums Gri Kiprā dzīvoja vairāk par 20 tūkstošiem grieķu cipriešu. Nu, tagad viņu ir aptuveni 3000 palicis. Uh, Un um, mums kaut kas jādara, jācīnās pret šo problēmu. Uh, paldies, un lūdzu tagad um, tev, Karos, divas minūtes. Paldies, nu, priekšādātā kungs. Es um, vēlos uh, piekrist um, Riomens Reitenei uh, sakarām ar to, ko viņam mm, klāsta savā ziņojumā. Viņam ļoti labi e, izskaidro Kipras problemātiku, piedāvā labu risinājumu. Tas ir labs pamats, un tas balstās uz Eiropas Savienības e, pamata principiem un mm, tiesībām. Tā vajadzētu arī rīkoties un pieņemt viņas ierosināto politiku bez grozējumiem. Es domāju, ka Kipras pilsoņiem jādod tieši tas pats, kas ir citu valstu pilsoņiem, un, bet juridisko lietu komiteja nevēlas to ievērot. E, viņi saka, ka pagaidām izvēlētais juridiskais pamatojums nav pareizs, un viņi runā par tiešo tirzniecību. 2004. gada 16. aprīlī padomē tika pieņemts lēmums par Kipras atklāpienošanos. Mums jāizlasa šis lēmums, jāizlasa, kas tur rakstīts. Omenas Reitenes kundze ziņojumam jākļūst par pamatu mūsu turpmākajai darbībā, lai atrisinātu Kipras jautājumu. Labi. Un Lāzora kungs pēdējais par reglamentu. Omna Reitne ir eh, sagatavojusi ziņojumu par eh, Turciju, eh, Obils flots un es, mēs esam ēnu referenti. Un mums vajadzētu dot vairāk laika nekā citiem kolēģiem, kas uzstājas par šo tēmu. Tas gal galā nav Kipras ziņojums, nav ziņojums par to, lai atrisinātu Kipras jautājumu. Es saprotu, ka daudziem kolēģiem tas ir ļoti svarīgi, bet um, vēlos teikt arī Turcijas draugiem, ka šis ziņojums ir ziņojums par Turciju, nevis par Kipru. Un, uh, um, būtu ļoti labi, jūs varētu pieminēt uh, protokolā to, ko es teicu par uh, uzstāšanās laiku iedalīšanu. Uh, Labi, tagad eh, Kristof Filori. Un mums ir arī eh, komisijas pārstāvis, kas uzstāsies. Paldies! Ļoti īsi gribu tikai pateikt, ka šobrīd ziņojums tiek rūpīgi skatīts komisijām. Un uh, savā sākotnējās piezīmēs es gribētu runāt tikai par politiskajiem kritērijiem šajā ziņojumā, lai tūlīt paustu ļoti pozitīvo komisijas novērtējumu Omenas Roitens kundzes ziņojumam, kas vadoties pēc šiem politiskajiem kritērijiem, ir ļoti labi atspoguļojis situāciju Turcijā, un šie secinājumi lielā mērā sasaucas ar eh, komisijas ziņojumiem gada pārskatā, kas ir publicēts 9. novembrī šogad. Varbūt viens eh, punkts, eh, referenti, kuris gribētu vērst jūsu uzmanību uz formulējumu sadarbībai cīņā pret terorismu, atgādinot to, ka uh, tā bija pēdējo gadu laikā Turcija, kuru lūdz sadarbība ar Eiropas Savienību. Varbūt eh, eh, eh, jūsu pašreizējā teksta formulējumā varētu tomēr padomāt, ka mēs implicīti kritizējam Turciju par sadarbības trūkumu šajā jomā un varbūt vajadzētu šajā konkrētajā punktā tekstu līdzsvarot. Paldies! Pal labi, un tādā gadījumā ar šo punktu eh, Šeit atkal dot vārdu referentei. Priekšsēdētāji kungs vēlējos kolēģiem pateikties par vērtīgiem ierosinājumiem, par to, ka viņi tika augstu vērtē man ziņojumu. Esmu par to pateicīga. Vēl viena piezīme. Es ceru, ka jūsu labās domas un ierosinājumi arī atspoguļosies grozījumos. Un tālāk. Jūs zinat, ka Eiropas parlamentā joprojām pastāv arī viedokļu šķelšanās par Turcijas iestāju Eiropas Savienībā. Un es ceru, es mēģināju to arī ņemt vērā, sagatavot šo rezolūcijas priekšlikumu. Uh, Un e, apsvērumā es arī minēju, kāda ir attieksme pret Turcijas gaidāmo iestāju ES. Es ceru, ka mēs tagad vairs neko nemainīsim šajos izteikumos, jo savādāk mēs uh, iekāpsim, uh, savādāk mēs uh, kādam uzkāpsim uz varžacīm. Uh, šajās debatēs, ja mēs eh, te vairāk sabiezināsim krāsas, tas nenāks par labu nevienam, ne Eiropai, ne Turcijai. To es vēlējos pateikt Obalskungam. Eh, mūsu kolēģis ēnu referents Ričards Havits eh, minēja uh, vairākus uh, punktus šajā tekstā, ko iespējams vajadzētu grozīt. Tālāk runājot par uh, konkurences nodaļu, man ir radies tāds iespējas, ka Turcija pati ir uh, mēģinājusi to atrisināt pēdējā brīdī un pārāk vēl ir sniegus mums informāciju. Ja mēs runājam par konkurenci, protams, Turcija, uh, Turcijai kaut kas ir jādara, kaut kas ir jādara šīs nodaļas labā, bet uh, Turcija vēl pati nav tam gatava. Havita kungs vēl izteica vairākas piezīmes par. Uh, Eh, šīm slepkavībām goda vārdā. Es pat ar, eh, ar to neesmu savām acīm iepazinusies, bet eh, es esmu minējusi tikai faktus. Es esmu skatījusies vairākus ziņu raidījumus, esmu iepazinusies arī ar Eiropas komisijas ziņojumu šajā saistībā. Tālāk ārlietu politika un vai mums nevajadzētu izmantot vārda vietā deplore vārdu regret, kas varbūt būtu maigāks, bet šeit ir daudz atšķirību un diverģenču, ko esam piedzīvojuši pēdējā laikā. No vienas puses mēs sakam ļoti labi, ka Turcijas piekoptā ārlietu politika ir tik veiksmīga un ka Turcija pie tā strādā, bet nākamajā rindiņā mēs jau pasākam, uh, ka tā joprojām uh, virzās kaut kur paralēli Eiropai, nevis blakus tai. Un varbūt, ka uh, augstajai pārstāvē kaut ko uh, vajadzētu darīt aktīvāk. Tas varbūt šeit nav tik skaidri pateikts, bet tas, kādā veidā rezolūcijā ir runāts par Irānu un uh, ANO drošības padomi, tas man uh, sagādā sarūktinājumu. Tātad Richard Hovita izteikuma man sagādā sarūktinājumu. Bet es uh, formulēju uh, šo uh, pasāžu tā, kā man likās veiksmīgāk. Tālāk, Aleksandra. Es domāju, ka šis 10% liekas liekļūt parlamentā, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, un es centīšos darīt visu, kas ir manos spēkos, lai to panāktu, jo tas patiešām ir sarūktinoši, ka mazāks partijas nevar iegūt, iekļūt parlamentā. Un e, arī lielākā opozīcijas partija e, arī e, uzskata šo 10% slieksni par nozīmīgu un uh, mums to vajadzētu paturēt prātā. Tālāk es arī mēģināju asāk runāt par preses brīvību, bija vairākas sarunas, un es ceru, ka tas nesīs kaut kāds augļus. Uh, priekšsēdētāji, Flotras kundze, izteica vairākas piezīmes un e, tas e, sasaucās ar Aleksandra teikto par Kipru. Es uh, varu konstatēt, ka zālē laikam atrodas visi kolēģi no Kipras un Es ņemšu vērā viņa ieteikumus un darīšu to pēc labākās sirdsapziņas. Bet es vēlējos tomēr pateikt, ka es rakstu ziņojumu par Turciju. Un, ja mēs mēģināsim atrisināt Kīpras problemātiku, mums ir jāatrod tāds mehānisms, kas nāks par labu gan Eiropai, gan Turcijai. Un īstenībā tur ir eh, divas kopienas, kas dzīvo šīs salas. Un eh, šīm kopienām ir jāatrod labākais risinājums. Un es jau arī to esmu teikusi. ka viss, ko es esmu iekļāvuši šajā ziņojumā, un tas attiec nevien uz Kipru, bet arī uz, citiem, uz citām nodaļām, un arī iepriekšējie ziņojumi <clears throat> liecina par to, eh, ka vienmēr ir kaut kāds jauns attīstības tendences, un es visus jaunums arī cenšos iekļaut ziņojumā. Un es ceru, ka tādā veidā problēmu varēs atrisināt. Un Citreiz eh, šajā ziņojumā tātad tā, tā Kipras daļa prevalē, tā ieņem lielāko ziņojumu daļu, bet mēs nevaram visu ziņojumu veltīt tikai Kiprai. Nu, Flotras kundze var izniegt grozījumus. Obals kungs, nē, Hobita kungs, es atvainojos. Ja viņš vēlas šīs atsauces izņemt un e, vēlas izņemt atsauci uz e, militāro spēku iz, izvešanu un tālāk te runāja par famagūstu un tu jūs visu, visu vēlties tikai te sabāzt ziņojumā par katru cenu, nu tad tas jau būs ļoti augsts ziņojums, bet jāņem vērā, ka viedokļu šķilšanās ir tik spēcīga, ka beigās mēs nesapratīsim, kur gals, kur sākums. Tādēļ, dārgie kolēģi, lūdzu, dārgie kolēģi, ņemiet, eh, pieņemiet šo nodaļu pašreizējā redakcijā, un tur ir pietiekami daudz par Kipru. Uh, Jūs runājat arī par bezvēsti pazudušajām personām un par piekļuvi militārajām zonām. Tas jau ir noticis, un uh, es visus uh, jaunumus esmu iekļāvusi ziņojumā, visus uh, pēdējā laika atgadījumus, un es esmu to patiešām ziņojumā ņēmus vērā. Un lūdzu to cieniet, cieniet manu darbu un neiesniedziet vairs nekādus grozījumus par šo tēmatu. Lūdzu, atstājiet to pašreizējā redakcijā, jo tas atspoguļo pilnīgu realitāti un to, kam ir vēl jānotiek. Jo mēs, es, es esmu uzrakstījusi, kas notiek, kas notiek uz šīs salas un ka beidzot ir jāatrod kaut kāds risinājums. Priekšsēdētāji kungs, nu, man ir grūti to atzīt, bet tomēr es nevēlos, lai mums atkal izraisās šādas karstas diskusijas, kas beigās nepie kā nenoved, jo te ir katrs velk šo deķīti pilnīgi uz citu pusi. Tālāk. Emīna. Es šeit neminēju galvas saglākat jautājumu, jo tas neatiecas uz Eiropu. Un viss miers. Tu arī teici par vīzām. Es domāju, ka mums vajadzētu uzdot šo jautājumu Eiropas komisijai, lai tā uh, iepazīstina mūs ar savu pozīciju, jo tā ir bilaterāls dabas, divpusējs dabas problēma. Jā, izglītība, vairāk uzmanības jāpievērš izglītībai, to es arī esmu atzīmējusi, un, nu, lai uh, kolēģi būtu apmierināti. Es eh, to arī ziņojumā esmu iekļāvusi. Kovačev kunga vairs nav zālē, bet viņš eh, minēja atbalstu Nabuko projektam. Es īsti nezinu, ko jūs ar to domājat, bet eh, man nešķiet, ka te rastos kaut kādas grūtības. Brēpels kundze runāja par kurdiem. Es nezinu, ko vēl šeit varētu piemetināt, bet uh, Mēs bieži vien esam dzirdējuši pārmetumus no Turcijas, ka mēs visu laiku atbalstam PKK un daram to pārāk spēcīgi, jo PKK īstenībā ir atzīta kā terorista organizācija un mēs nevēlētos to atbalstīt. Un tas, ka norisinās sarunas ar kurdu kopienu, tas ir nepārprotam, bet es nezinu, vai mums to vēlreiz te vajadzētu tekstā atzīmēt. Anna Gomeša, es vēlējos tev pateikties par uh, izteikto atbalstu. Ja mēs uh, vēlamies uh, intensificēt cīņu pret korupciju, jā, tas ir jādara. Es šeit tekstā neesmu to pieminējis, jo, protams, jūs nevēlaties katru gadu no jauna atkārtot vienu to pašu. Ja jūs vēlaties par katru centu iekļaut tekstā, nu pastīsimies, kā to vislabāk izdarīt. Eiropas komisijas pārstāvis arī izteicās par 20. punktu. Mums ir jāpiemin šeit vārds arī Eiropa. Tātad ehm, mudina Turciju apkarot terorismu, bet šeit ir jāmin arī, ka Eiropas Savienībai šī ehm, apkarošana ir jāaktivizē. Jums pilnīgi taisnība. Paldies, tas bija viss no mans puses priekšsādātāji. Bene, ringrazio il relatore. Kum... Paldies um, referentei. Kā jau es sacīju, jums ir papildu nedēļa, lai iesniegtu grozījums papildus no radītiem kalendāram. Tātad 18. janvāris pulksten 12. ir grozījuma iesniegšanas termiņš bet eh, citi datumi nemainās attiecībā uz balsojumu komitēm plenāru sēdē, un mēs tagad varam pāriet pie darba kārtības pēdējā punkta šais, šīs dienas sēdē, un tas ir rezolūcijas priekšlikums eh, sadarbības nolīguma noslēgšanai starp Eiropas kopienām un to dalībvalstīm un Turkmenistānu. Un partnerības un sadarbības noliegumu eh, ar Turkmenistānu apspriešanu un noslēgšanu. Vārds Nikolai Kundzei. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Ja es eh, pareizi saprotu visu, tad laika ir maz un mēs nevarēsim pilnīgi izsmeļoši izskatīt šo ziņojumu otrajā lasījumā. L'ascoltiamo al microfono, anche se c'è un po' di brusio. Anche no, se c'è un po' di brusio intorno al microfono si sente benissimo. I colleghi stanno lasciando l'aula kolēģi šobrīd atstāja zāli, bet ja jums ir uzliktas austiņas, tad eh, jūs tomēr dzird. Pat ja plenārs sēdē jums ir uzliktas austiņas, jūsu mikrofons ir dzirdams. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, eh, runājot par šo ziņojumu Mums bija nesen sanāksme ar ēnu referentiem, un mēs panācām vienošanos par trim kompromisu grozījumiem un par veselu rindu tehniskiem grozījumiem. Precizējums. Šis ziņojums ir daudz kritiskāks nekā pirmajā versijā. Tāpat ir arī optimistisks skatījums attiecībā uz to veidu, kā vajadzētu pabeigt e, eh, no, no līguma veidošanu. Es domāju, ka sadarbība ar Turkmenistānu ir ļoti būtiska. Pilnīgi noteikti ir jāmaina mūsu stratēģija, kura no nu jau 12 gadus ir bijusi bez panākumiem. Tā bija Turkmenistānas pilnīgas izolācijas stratēģija, un es gribētu uzstāt uz to bagātīgo sadarbību starp mums, kas ir palīdzējusi veidot kontrols mehānismus attiecībā uz šo vienošanos, un pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mūsu pozīcija var būt aktīvāka attiecībā uz šo eh, nolīgumu. Tagad es atsaucos uz nolīgumu ar eh, Āziju pārskatīšanu un padomis un komisijas, eh, kā arī komitejas pārstāvji ir aktīvāki. Tāpat arī ir izveidot uzraudzības mehānismi Eiropas ārējās darbības dienas ietvaros lūk veselu rindu ar jaunām domām un priekšlikumiem, kas ir ieviesti pateicoties šim ziņojumiem. Un mūsuprāt, tas dod parlamentam darboties daudz aktīvāk. Vēl viens precizējums. Pateicoties šim nolīgumam tiek paredzēta sadarbība starp Turkmenistānas un uh, Eh, Eiropas parlamentu, 82. pants to, to norāda, bet, manuprāt, arī ir konstruktīvāka pie visiem jautājumiem, ņemot vērā to, ka Turkmēnijas parlaments priekšsēdētāji ir sieviete un sieviešu eh, pārstāvība ir ievērojama šajā parlamentā. Tāpat arī pagājušajā nedēļā uh, Mūsu kolēģi delegācijā sadarbībā ar Vidusāziju norādīja, ka jānoslēdz ir partnerattiecību nolīgums. Tas ir nepieciešams sadarbības ietvers, bet kuram būtu jāseko arī cilvēktiesību ievērošanai un e, šādai notikuma attīstībai. Tas bija būtiski tāpēc, ka mums ir pagaidām tikai pagaidu nolīgums, kas ir galvenokārt uh, vērsts uz tirdzniecības attīstību. Es domāju, ka šis nolīgums dos mums iespēju vairāk iesaistīties Turkmenistānas jautājumos, ne tikai runāt par cilvēktiesību aizsardzību, bet arī par ekonomisko sadarbību. Es saprotu, ka laika ir maz, tāpēc es tūlīt beigšu savu uzstāšanos. Mēs ceram, ka E, pavisam drīz, 24. janvārī balsojums būs pozitīvs, un mēs varēsim tādā veidā mainīt mūsu pieeja starptautiskajās attiecībās un pavisam noteikti cilvēktiesību ziņā. Es ceru, ka mēs no pasīvas kritikas pāriesim pie daudz proaktīvākas e, sadarbības ar citām valstīm, it īpaši ņemot vēro pašreizējo mūsu attiecību kontekstu ar Turkmenistānu Es domāju arī, kā mēs eh, varētu nopietni rēķināties ar Turkmenistānu kā nopietnu ekonomisku partneri, un tas ir īpaši jāpār, jāpasvītro eh, Eiropas parlamentam. Paldies, Nikolai Kundze! Pēterlis kungs uz divām minūtēm. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, nekaj veliko dodat k temu, kar je povedala že poročevalka. Paldies. Priekšsēdētā kungs, man nav ko piebilst tam, ko mm, teica referents. Man prieks par daudziem grozījumu priekšlikumiem. Labi, ka mums ir izdevies tekstu racionalizēt, ka nekas tur neatkārtojas. Ļoti labi, ka tiek turpināta mūsu politika, neskatoties uz bažām, kas mums ir, neskatoties uz problēmām, vēlamies eh, izveidot pamatu, lai šī ietvarā integrētu visu, kas Turkmenistānā nepieciešams. Paldies. Tele honorevole Kil Nielsen, divi minūti. Merci. Dargie kolēģi, tuvāko mēnešu laikā man ir jāizstrādā ziņojums par Vidusāziju un es eh, gribētu izvērtēt eh, panākto progresu piecās valstīs, tā skaitā Turkmenistānā cilvēktiesību ziņā. Šodien Turkmenistānas sakarām Man uzrunā tas, ka mēs runājam par progresu, bet es gribētu jums norādīt, ka ir divas vēstules. Viena no tām adresēta 22. novembrī e, ECAU ģenerālsekretāram un otra arī cilvēktiesība aizstāv vēstule To ir parakstījuši NVO pārstāvi, kuri nevarēja ierasties Kazahstānā SAO eh, sanāksmē, kur eh, viņi saņēma draudus gan Turkmenistānā, arī ar Kazahstānas atbalstu šīs NVO nevarēja tur ierasties, bija izteikti fiziski draudi un cita veida iebiedēšana. Un šajās vēstulēs, kuras es vēlos jums darīt zināmas, ja jūs vēl tās neesat saņēmuši, ir uzskaitīta vispārīgā atmosfēra Turkmenistānā šajā pēdējā gadā. Iepriekšējais gads saskaņā ar šiem NVO bija visrepresīvākais gads, visbriesmīgākais gads bez precedenta Eh, cilvēktiesību pārkāpumu ziņā. Šajās vēstulēs jūs varēsiet izlasīt eh, liecības tiem faktiem, eh, kas ir notikuši. Es pārāk nekavēšos pie šīm vēstulēm, bet te ir norādīta vispārīgā atmosfēra Turkmenistānā, kas nebūtu nav cilvēktiesību stāvokļa uzlabošanās. Paldies! Nilsens kundze. Un tagad paskokungs uz divām minūtēm. Es pārstāvu šī biju kungu, kurš ir mūsu eh, ēnu referents un lūdza man nolasīt viņu paziņojumu, kas at, at, praktiski atbilst mūsu grupas viedoklim. Mums visiem ir jārisina dieliem vainu uzlabot eh, sadarbību ar demokrātijām, kas ir nepilnīgas un kas neatbilst starptautiskiem demokrātiskiem standartiem, kas uh, E, nedod iespēju pozitīvi ietekmēt e, iekšējo situāciju, vai arī atteikties no ciešākām saiknēm ar šām valstīm to trūkumu dēļ. Turkmenistānas gadījumā mēs esam redzējuši zinām progresu e, cilvēktiesību ziņā. Mēs atbalstām minoritāšu tiesību Jā, tikai ja jūs varētu runāt lēnāk, saka priekšsēdētājs, tulkojums tiek apgrūtināts. Tomēr turpina runātājs situācija nebūtu nav grūta. Ar kompromisu grozījumiem, kas ir sagatavot un diskutēt šajā nedēļā, tie saskara ar mūsu grupas pozīciju nolīguma ar Turkmenistānu parakstīšanā. Tiek pasvītrots tāds, ka e, tas, ka e, sadarbības nolīguma parakstīšana dotu iespēju pārtraukt sadarbības nolīgumu ar Turkmenistānu, ja tā neizpilda savus eh, saistības cilvēktiesību ziņā. Paldies! No... Paldies, Pasko kungs. Autala, hautala divas minūtes. Thank you very much, Chair. Priekšsēdētāji, es gribētu pateikties referente par lielisko sadarbību cilvēktiesību ziņā, un es gribētu sacīt, ka ļoti bieži mums ir jākoncentrējas uz jauniem monitoringa mehānismiem, piesaistot Eiropas parlamentu. Bet ir tieši tāpat tiesa kolēģu sacītajam, Un ir jāsaprot arī Kīlas Nilsen sacītais, ka šis režīms šodien ir viens no visrepresīvākajiem pasaulē, un mums ir ļoti nopietni jāizturas pret mūsu pienākumiem šajā sakarā un tiesībām, un mums ir jāpanāk tas, lai mūsu rīcībā ir pienācīgi mehānismi sekotām, lai cilvēktiesību situācijā uzņemtās saistības tiktu īstenotas šajos, šajos apstākļos, ir ļoti grūti pieņemt um, pareizo secinājumu un ļoti sarežģīti, labticīgi um, piekrist šādam um, sadarbības nolīgumam. Tāpēc daudz kolēģi no dažādām grupām vēl šaubās, vai tas būtu jādara. Mēs arī uzskatām, ka varētu būt pienācīgi Eh, pieņemt šo lēmumu gada gaitā, lai redzētu, vai mēs saņemam attiecīgos eh, pareizos signālus no Turkmenistānas, ka šī valsts ir gatava strādāt pie savas visai, es gribētu teikt, nožēlojamās cilvēktiesību situācijas. Un es atgriežos pie šī monitoringa mehānisma, kas izskatās kā interesants jauninājums, un es atkārtoju, ka tas varētu būt kā atslēga situācijas atrisināšanai formulējums ir mazliet neskaidrs, un mums vajadzētu redzēt, vai tas var tikt stiprināts, un Eiropas parlamentam būtu garantijas, ka šāds no, nolīgums uzlabo cilvēktiesību situāciju, nevis atstāja pašreizajā stāvoklī. Tāpēc es gribētu lūgt, lai formulējums otrajā kompromisā par Eiropas parlamenta uzraudzīšanu, kas ir saistīts ar šo divu, divu gadu sadarbības nolīgumu pārskatu, tiktu stiprināts, un priekšsēdētāji vai es varētu lūgt komitejai uzdot jautājumu komitejai. Mums, mums 98. gada komisijas piedāvātajā 6. Eh, eh, eh, decembrī šķiet, ka pietrūka ļoti nozīmīgs jautājums pirmajā paragrāfā, pirmajā ievilkumā par tiesiskuma stiprināšanu valstī. Šī daļa iztrūka no teksta. Kāpēc tas tā īti iztrūka? Nākošais runātājs Žēbe uz divām minūtēm. Es gribētu pateikties referentei visiem, kas ir iesnieguši grozījumus, un sakotnēji ziņojums neatbilda mūsu gaidāmi tīpaši runājot par cilvēktiesībām netika ņemtas vērā parlamenta pozīcijas un nostājas nākotnē. Tagad šis ziņojums ir kļūst objektīvāks. Šeit nav runa par to, ka tiktu zaimot Turkmenistāna vai, vai nolādēta, bet ir jāatzīmē šīs valsts parāktais progress ļoti bieži gan ir runa par virtuālu progresu. Ir runa arī par to, ka jāpieturas pie parlamenta nospraustās līnijas eh, sakarā ar iepriekšējām eh, rezolūcijām un jārefo, jā, no jauna jāformulē mūsu gaidas eh, Turkmenistāna sakarā, piemēram, attiecībā uz cilvēktiesību jautājumiem. Un iz jāizveido efektīvs monitorings panāktajam progresam. Tajā pašā laikā pas, paturot sev tiesības, piemērot jaunas iespējas, kas varētu izrietēt no šiem jaunajiem nolīgumiem. Paturot sev tiesības pārtraukt nolīgumu īstenošanu, ja netiek e, ievēroti nolīgtie nosacījumi, bet tomēr e, šāds ietvars varētu dot mums iespēju nu, nodrošināt patiesu efektivitāti, kā mūsu darbā kā parlamentu locekļiem. Un no teksta es secinu, ka grozījuma tekstā gal, ņem vērā mūsu sagaidāmo, tā skaitā arī e, e, manā grupā. Un Gomes skundze noslēdz debates. Paldies, priekšsēdētāji! Es biju viena no grozījuma iesniedzējām, un es gribētu izlasīt jau esošos kompromisus, bet es nevarēju tos atrast. Un es gribētu, lai tie tiktu darīt zinām tiem deputātiem, kas ir strādājuši pie grozījumiem, bet kuriem ir nopietnas, bet pamat pamatotas eh, iebildes pret atsevišķiem ziņu punktiem, tāpēc es gribētu lūgt referentei un ēnu referentiem darīt zināmus kompromisus ar kolēģiem, un tāpēc arī es eh, gribētu atkārtot tās bažas, ko paudi jau vairāki kolēģi, un konkrēti Nilsens kundzes sācīto par eh, aiz, iespējas nedošana apmeklēt NVO Kazahstānu. Paldies, Gomešas kundze. Noslēgumā komisija un Nikēs kundze. No komisijas. Many thanks, uh, for letting me... Paldies. Uh, Par iespēju izteikt dažus komentārus. Es vēl neesmu iepazinusies ar kompromisu tekstiem, tāpēc man būtu grūti pastāstīt cīkāk. Taču tad, kad mēs runājam par um, eh, dažāda veida uh, monitoringu, tad bija jauts par e, divgadīgo gad, gada pārsk un, e, pārskatīšanu un par mon monitoringu mehānismu. Mums nebija problēma ar gada pārskatu, mēs vienmēr to esam atkārtojuši, e, gan šeit, gan droā komitejā, gan vid Vidusāzijas sadarbības jautājumos. Mēs vienmēr esam atkārtojuši to, ka mēs atbalstām demokrātijas veidošanos Turkmenistānā, kura vēl aizvien ir ļoti tālu no apmierinošas. Un tagad, kad mēs runājam par monitoringa mehānismu, pirmkārt, es gribētu pir vispirms ieskatīties tekstā, jo vai nu mēs nostādām paši sevi E, klasiskajā pasākumā, kas ir jau e, pilnīgi funkcionējošs cilvēktiesību ziņojums, kuru mēs sagatavojam katru gadu, un mēs varētu tad detalizētāk izvērtēt situāciju, ja jūs vēlaties, ar to nav grotība, vai arī mēs varam runāt par pilnīgi jaunu mehānismu Un šeit, es domāju, mums ir jādomā, kas tad īsti tiek domāts, it īpaši, ja Nikolai Kunze vēlas padziļināt šeit darbību, jo, ja mums ir jauns instruments, tad jāizsaka iebildi, jo jāpārbauda, vai tas aizvien atbilst starp institūciju E, sadarbības mehānismiem. Un, ja manā priekšā nav teksta, tad es nevaru e, sniegt kādu skaidru galīgu viedokli. Paldies, Toreseni Kēze, un tagad galavārds referentei Nikolā. E, un, atvainojiet uz pusminūti, Autalas kundze, priekšsēdētāji Es domāju, ka komisija atbildēs man jautājumu, jo tas ir ļoti būtisks. Ir ļoti grūti um, i, pilnībā izprast šo tekstu. Man mūsuprāt, tas ir vājināts. Vai komisija vēlas. Um, papildināt, lai atbildētu uz papildu jautājumu. Uh, thank you. Well, first of all, the text we are discussing... Pirmkārt, apspriestais teksts ir parakstīts. Apspriest un parakstīts. Mēs nerunājam par dokumentu, kas varētu tikt pārskatīts, ja ir elementi, kas tika apspriesti un jūs tos neatrodat tekstā, tad ir jāatgriežas pie personas, kas pirms 12 gadiem e, atbildēja par sarunām. Es varu to pārbaudīt, bet šis teksts ir tas, kurš ir apspriests, parakstīts no dalību valstu parlamentu un Turkmenistānas puses. Bene, uh, relatrice. Labi, un eh, referente Nikolai Galavārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti labi saprotu tās bāžas, ko pauž kolēģis, tās atbalstu. Tomēr, manuprāt, mēs saskaramies šeit ar politisku alternatīvu. Ziņojumā mēs paredzējām visus pārbaudas un uzraudzības mehānismus, ko var izmantot Eiropas parlaments. Un tajā pašā laikā ar nožēlu redzu, ka grozījumi nav darīti zinām visiem kolēģiem. Un tajā pašā laikā es domāju, ka šādā nolīguma pieņemšanas atlikšana uz vēlāk laiku varētu tikai e, padziļināt stagnāciju reģionā. Bez tam es domāju, ka tas nedos mums iespēju veidot pietiekam konstruktīvu pieeju šajā reģionā. Protams, mēs varētu piemērot sankcijas Eh, un, un, un runāt par Eiropas vērtībām Eiropas parlamentā, bet tajā pašā laikā šīs sankcijas eh, varētu būt ar tādām sakām, kas tikai pasliktinātu situāciju un nekādā veidā to neuzlabotu. De această scrisoare? Tālāk runājot par NVO vēstulēm, jā, es zinu, par ko ir runa. Ir runa par iekļuvi Kazahstānā un nevis par iekļuvi Turkmenistānā un viss, ko mēs zinām pilnīgi skaidri es esmu juriste, tāpēc e, es nepaļaujos uz vienpusējām deklarācijām. Es e, gribu lietas pārbaudīt, un tas ir saistāms ar to faktu, ka Kazahstāna nepiešķīra vīzas šīm NVO. Kāpēc, kādos apstākļos, kas notika, to es Ehm, ne, ehm, nevarēšu pateikt, jo es negribētu uzsākt uh, diskusijas vai paziņojumus uz labu laivi, kamēr man nav nekādu pierādījumu, protams, Hautals kundzē. Diemžēl pēdējā sanāksmē šis formulējums tika pieprasīts. Varbūt jūs skaidri nepaudāt, ko jūs vēlaties ar šo grozījumu panākt, jo tas nenotika tā, kā jūs to vēlējāties, bet katrā ziņā esmu gatava runāt ar jums. Bet es domāju, ka vajadzētu dot priekšroku konstruktīvam dialogam drīzāk nekā vienkāršam diskusiju bloķēšanai. Tālāk runājot par ziņojumu kā tādu. Es uzskatu, ka mūsu piedāvātais e, mehānisms, ko autorizē e, Lisabonas līgums, es to pārbaudīju ar juridisko dienestu, un tas dod mums iespēju modificēt to stīvo pozīciju, kāda mums bija līdz šim laikam, un darboties aktīvāk reģionos, kur mūsu devumi var sniegt kādu papildu vērtību demokratizācijā un, un, un e, vispār šajā valstī. Paldies! Paldies, Nikolai kundze. Par darba kalendāru runājot. Es jau maksimāli visu. Nē, tik tiešām es to nedarīju. Saka priekšsēdētājs. Balsojums komitejā ir paredzēts 25. 6. janvārī, un tas notiks plenārsēdē martā abās situācijās tomēr ir zināmas atšķirības orientācijai, politiskai rezolūcijai. mums nav iebildumu. Balsošanai pat ir norādīts, kā ir bažas vai kritiski komentāri par notikumu scenāriju, bet balsojums par nolīgumu referente uzstāja, ka, ka, lai to pieņemtu, ka mums tas ir jārespektē, taču es neesmu pārliecināts, ka vairākums kolēģu atbalstītu šo ideju. Tātad, ja referenti uzstāja, mēs to liekam uz balsošanu, bet es gribētu aicināts līdz janvāra beigām, tātad, kad ir paredzēta balsošanas sēde, apspriesties ar kolēģiem, lai mēģinātu rast kompromisu risinājumu. Vai kādus grozījumus, kuri varētu veicināt labvēlīgāku attieksmi pret tekstu, jo pretējā gadījumā saskaņā ar ierasto praksi jau noteiktu uh, nos, nolīgumu gadījumos balsojums būtu pretējs. Mēs tagad varētu beigt savu darbu un atkal tikties ārlietu komitejām pēc jau, jaungad brīvdienām, tātad tas būtu 13. janvārī un es izmantoju iespēju, pat ja mēs vēl tiksimies e, atsevišķi pirms svētkiem, bet ne komitejā, es gribētu novēlēt jums jaukus gada beigu svētkus un ar prieku tikšos ar jums arī Strāsbūrā. Paldies un sēdi beidzam!